prezidents. Pirms četriem gadiem tātad Kolumbija atradās ļoti īpašā situācijā, ja mēs salīdzinām to ar pārējām šī reģiona valstīm. Īsnībā mēs gandrīz bijām uz uh, kara robežas ar Venecuēlu. Mums bija arī ļoti sarežģīta situācija attiecībā uz Ekvadoru. Mēs bijām to valstu sarakstā, kas uh, ir uh, pārkāpuši starptautiskās tiesības eh, starpamerikas tiesā. Tas pats attiecās arī uz ANO, Ženēvā. Un īstenībā mums pat eh, nepiešķīra vīzas, lai dodos uz Centrāla Amerikas valstīm un eh, Karību salām. Šeit Eiropas parlamentā bija jūtama tāda diezgan liela pretestība attiecībā uz privās tirdzniecības nolīgumu. Uh, un tas pats attiecās arī uz Ziemeļamerikas kongresu. Tātad mēs nolēmām, ka šī situācija ir jāmaina. Tas eh, bija mūsu lēmums. Mēs domājam, ka ir jāmaina gan ārējā valsts situācija, gan arī iekšlietas. Mēs nolēmām, ka mums ir jāstiprina un jākonsolidē mūsu ekonomika. Mums ir jāievieš tādas jūtamas, specifiskas politiskas nostādes un uh, mēs vēlējāmies arī pielikt punktu 50 gadus ilgušajam karam, bruņotai vardarbībai. Tieši tāpēc mēs uzsākām sarunu procesu. Šis sarunu process bija ļoti nopietns, reāls un vienlaicīgi arī cieņpilns. Mēs sākām sarunas ar FARC kaujiniekiem. Attiecībā uz ekonomisko sadaļu Mēs kongresā iesniedzām un apstiprinājām visus vajadzīgos pasākumus, kas ir um, nepieciešami, lai nodrošinātu pareizu uh, pārvaldību un administrāciju. Mēs izmantojām Abrahama Linkolna uh, paraugu, proti mēs aicinājām arī mūsu pretiniekus pie galda un mēģinājām panākt, lai arī viņi piedalās vēlēšanās. Mums, panā, mums izdevās eh, panākt diezgan lielu un plašu atbalstu. Tika apstiprinātas konstitucionālās reformas, eh, tika uh, apstiprināts arī dažādas likumdošanas reformas, kas, protams, nāca par labu mūsu ekonomikas konsolidācijai. Rezultāti bija visnotaļ pozitīvi. Šie rezultāti bija tik pozitīvi, ka mēs īstenībā varam teikt, ka Kolumbija ir tā Latīņamerikas valsts, kas uh, aug visātrāk. Salīdzinot ar pārējām valstīm, mūsu izaugsmas rādītāji ir vislabākie. Mums ir arī viszemākie inflācijas rādītāji šajā reģionā. Bez tam, Kolumbija ir valsts, kur mēs radām visvairāk darba vietu. 50 mēnešus ilgi mums ir izdevies katru mēnesi samazināt bezdarba rādītājus. Savukārt nodarbinātības līmenis, un te es runāju par oficiālo nodarbinātību, mums ir bijusi tātad izcila ekonomiskā izaugsme. Tas mums ļoti palīdzēja arī attiecībā uz sociālo pusi. Man šita, ka eh, tā ir prioritāte šajos pēdējos četros gados. Mums vajadzēja samazināt nabadzību Kolumbijā. Mēs samazinājām nabadzību par 10%, gandrīz par 10%. Īsnībā mēs esam šeit pārsnieguši visus rekordus. Neviena Latīņamerikas valsts četru gadu laikā nav tik daudz samazinājusi nabadzības rādītājus. Tas pats attiecas arī uz ekstrēmu nabadzību. Tas bija viens no maniem lielākajiem mērķiem. Mēs vēlējāmies izskaust šādu ekstrēmu nabadzību, gribējām tai pielikt punktu. Vienlaicīgi mēs arī pārvarējām plaisu starp dažādiem sabiedrības slāņiem mūsu valstī. Agrāk tas tiešām bija apkaunojoši. Mēs bijām nevienlīdzības čempioni Latīņamerikā, diemžēl. Īsnībā tikai Haitī bija vīrs mums e, šajā ranga tabulā. Par laimi, mūsdienās e, pašlaik tas tā vairs nav. Mums izdevās šo plaisu pārvarēt. Mēs esam tādā, e, vid, tādos vidējos rādītājos. Protams, Kolumbijā vēl ar vienu ir daudz nabadzības. 30 līdz 40 procenti no kolumbiešiem īsnībā dzīvo nabadzībā un, un tāpat arī ir ārkārtīgi daudz ļoti nabadzīgu cilvēku - 8%. Ir ļoti liela plaisa starp eh, bagātajiem un nabadzīgajiem. Ir atšķirības arī starp reģioniem. Šīs atšķirības ir pārāk lielas. Tas nozīmē, ka mums ir vēl daudz darāmā. Taču, iespējams, viens no svarīgākajiem punktiem, ņemot vērā to, no kurienes mēs nākam, ir virzīties uz priekšu. Mums ir svarīgi uh, atklāt mūsu valsts potenciālu, un pats svarīgākais mums ir miers - miers pēc 50 konfliktu un kara gadiem. Šis karš mums maksā ļoti daudz, tika izlietas daudz asiņu un bija ļoti daudz vardarbības - 6 miljoni upuru. Pašlaik mēs cīnāmies ar šo situāciju, mēs eh, gatavojām un pieņēmām tiesību aktu, lai nodrošinātu kompensāciju izmaksas e, cietušajiem. Šādā veidā mēs varam sākt e, dziedēt brūces. Šīs brūces e, ir ļoti dziļas Kolumbijā. Tātad mēs pieņēmām likumu un No likuma pieņemšanas līdz šodienai vairāk nekā 470 tūkstoši uh, cietušo ir saņēmuši kompensācijas. Protams, vēl daudziem ir jāsaņem šīs kompensācijas, kā jūs minēja, konfliktos bojā gāja 6 miljonu cilvēku, bet mēs tiešām mēģinam konsolidēt mieru un mēģinam to virzīt uz priekšu. Tieši tāpēc mēs uzsākām šo procesu. Mēs zinājām, ka būs šķēršļi, zinājām, ka saskarsimies ar grūtībām šajā ceļā. Mēs esam mācījušies. Esam iemācījušies, ka uh, veidot mieru ir daudz vienkāršāk nekā karot. Mans pienākums bija pie tā strādāt. Protams, esmu bijis iesaistīts arī karos, bet savs laiks karām, savs laiks mieram. Uzskatu, ka apstākļi Kolumbijā bija pareizie, lai mēs varētu nodrošināt mieru. Bija pienācis laiks veiksmīgai miera veidošanai. Jau trīs ar pus gadus mēs pie tā strādājām. Sākām ar sarunām, tātad pirms trīs ar pus gadiem. Sākumā tas bija um, slepeni, šīs sarunas noritēja slepeni ar FARC. Pēc tam mūsu mērķis bija vienoties par darbu kārtību, par ceļu kārti kas mums ļautu, ja mēs varētu vienoties, e, kas mums ļautu iet uz priekšu, strādāt pie dažādiem līgumiem un paziņot par konflikta izbēgšanu. Tas bija pirmais posms, ja tā varētu teikt. Tas viss notika slepeni un vainakojās ar rezultātiem. Mums izdevās vienoties par pieciem punktiem. Mums bija iespēja paziņot pārējai pasaulē pirms diviem gadiem Oslo, ka mēs sāksim sarunas par šiem pieciem punktiem. Pašā laiku mēs esam vienojušies par trīs no šiem pieciem punktiem. Pirmais punkts attiecas uz lauku attīstību. Šeit esam panākuši vienošanos par pasākumu kopumu, kas nodrošinās, ka Kolumbijas lauksēmnieki var uh, Uh, kultivēt Kolumbijas zemi, jo lauku attīstība ir mums ļoti būtiska, tieši tāpēc tai vajadzēja piešķirt īpašu nozīmi. Tieši šeit mēs saskaramies ar nabadzību, šeit mēs redzam, ka uh, cilvēki netiek līdzi pārējiem un rodas konflikts. Esam vienojušies arī par otro punktu. Esam vienojušies par politisko līdzdalību, tā mēs to nosaucām. Tātad Principā mēs vienojāmies, ka ir jāstiprina un jāpadziļina mūsu demokrātija. Citiem vārdiem sakot, mēs vēlamies, lai pārstāvība būtu plašāka. Mēs vēlamies, lai tiktu pārstāvētas eh, tās teritorijas mūsu valstī, kas agrāk bija iesaistītas konfliktā. Tātad te ir runa par tiem reģioniem, kas agrāk nebija pietiekami labi pārstāvēti kongresā vēlamies viņiem dot vairāk garantiju. Politiskajai opozīcijai arī tagad ir vairāk garantiju. Tieši tāpēc arī mūsu demokrātija darbojas labāk, tā ir tāda līdzenāka. Protams, šie procesi turpinās, jebkurai demokrātijai tas ir būtiski, tad iet uz priekši. Mēs vienojāmies arī vēl par kādu citu punktu, un jau no paša sākuma es uzsvēru, ka tas ir prioritārs jautājums. Es biju uh, patiešām interesēts, lai šis jautājums parādītos mūsu darba kārtībā. Tātad narkotiku tirzniecība. Mums izdevās vienoties ar farka kainiekiem par to, ka mēs strādāsim kopā. Pirmkārtā mums ir jāpieliek uh, punkts konfliktam, un mums ir jānodrošina, lai nelegālās plantācijas tiktu aizstāts ar legālām. Mums ir jāsadarbojas ar FARC, un mums ir jānodrošina, lai narkotiku tirzniecība vairs nenotiktu, lai mūsu teritorijā vairs nekas tam līdzīgs eh, netiktu darīts. Tas, protams, ir ārkārtīgi būtiski, tas mūs uh, ietekmē ne tikai Kolumbijā, bet arī citur. 35-40 gadus mēs cietām no narkotiku posta. Uh, tas īsnībā bija uh, tāda kā degviela, kas uh, piešķīla uguni visiem šiem konfliktiem, kuros mēs eh, grimām tik ilgi. Bet eh, šie konflikti radīja problēmas arī citām valstīm šajā reģionā. Mums eh, relatīvi veiksmīgi izdevās samazināt narkotiku tirzniecību Kolumbijā. Mums izdevās arī mm, cīnīties un uzvarēt lielākos narkotiku karteļus. Es zinu, ka mūsu kaimiņu valstīm tas ir radījis grūtības varētu teikt, ka ir bijusi tāda kā īpašā ietekme, piemēram, tas nozīmē, ka um, šis ierocis ir kaut kur tā kā paspies zem ūdens vienā vietā, bet izsprāgs no ūdens ārā kaut kur citur. Un tas uh, rada savas sekas arī Eiropā un ASV, jo tieši šeit tiek patērēts Kolumbijā ražotais kokaīns. Mums ir jāsamazina kokaīna apmēri, bet, diemžēl, mēs vēl ar vienu esam lielākie kokaīna piegādātāji pārējai pasaulē. Tātad FARC kaujinieki. Mūsdienās viņi aizsargā narkotiku stādījumus. Īsnībā viņi uh, apliek apkārt mīnas visiem šiem uh, um, kokas stādījumiem. Un uh, Tad, kad ierodas mūsu karavīri un vēlas izraut šos augus, tad viņi var uzkāpt uz mīnām un var iet bojā. Mīnas ir likušas ciest tūkstošiem cilvēku. Cilvēki ir gan nomiruši mīnas sprādzienos, gan arī tikuši ievainoti. Tāpat kaujiniekiem ir snaiperi, kas šauj uz policistiem un uz cilvēkiem, kas uh, vēlas e, tuvoties kokas plantācijām. Pašreizējā situācijā viņi ir vienojušies e, sadarboties ar valdību. Viņi vēlas, lai, šīs, e, lai šie stādījumi tiktu pārvērsti legālās plantācijās, lai tiktu audzēts kaut kas legāls. Uh, Vēl mums ir jāvienojas par diviem punktiem, un tie ir paši sarežģītākie un strīdīgākie jautājumi. Pirmām kārtām pārējas eh, taisnīguma nodrošināšana cietušajiem, tad eh, kompensācijas cietušajiem. Sākumā es teicu, ka cietušie ir uh, centrālajā vietā, ja mēs domājam par konfliktu atrisināšanu. Es nedomāju, ka kaut kad miera procesā kaut kas tam līdzīgs mm, jebkad ir noticis. Kāpēc es gribēju šādu pieeju? Tāpēc, ka mums ir ārkārtīgi daudz cietušo. Ja mēs negarantēsim viņu tiesības, ja mēs neaizsargāsim šīs tiesības, tad šie cietušie tā arī turpinās būt par cietušajiem. Viņi turpinās būt problēma. Tāpat arī mums ir jāskatās uz šo pārējais taisnīgumu sistēmu uh, kā tā ietekmēs mūs, kāda būs tās struktūra. Tātad mēs vēlamies nodrošināt cietušajiem tiesības un vēlamies nodrošināt arī eh, tiesības uz informāciju, uz patiesību, viņu tiesības uz kompensāciju un tāpat arī uh, viņu tiesības uz to, lai eh, pārkāpa un vardarbība neatkārtotos. Tātad uh, šis risinājums ir daļa no jebkāda ilgstoša konflikta risinājuma. Tā ir, daļa, tā ir daļa no vienādojuma. Tieši tāpēc mēs arī nolēmām spērt šo svarīgo un drosmīgo soli, proti uzaicināt pašus cietušos un lūgt, lai viņi stājas pretī šīm pusēm, kas pašlaik ir sēdušās pie sarunu galda. Kāpēc mēs vēlējāmies, lai tā notiktu, kāpēc mēs viņus aicinājām? Ja mēs gribam aizsargāt cietušo tiesības, tad kurš gan labāk zinās pateikt, kā jūtas cietušie, ja ne viņi paši? Un tieši tāpēc mēs arī viņus aicinājām, jo viņiem ir visvairāk informācijas. Mēs esam pirmā valsts, kas ir atrasinājusi uh, bruņotu konfliktu Romas līguma ietveros. Īsnībā mēs esam tāds kā precedents. Citiem vārdiem sakot, jebkura rīcība, ko mēs uzsākam, uh, jebkuri pasākumi, ko mēs veicam, tiek ļoti rūpīgi uzraudzīti no starptautiskās kopienas puses. Mums ir jānodrošina, lai cietušo tiesības tiktu aizsargātas, garantētas, un kād gan mēs to varam izdarīt? Mēs to varam izdarīt, mēģinot atrisināt konfliktu. Daži uzskata, ka mēs vedam sarunas par cietušo tiesībām. Nē, tā nav. Šeit sarunas nav iespējams vest, tās uh, ir eh, sarkanā līnija, tas ir kaut kas iekalts akmenī. Mums ir galvenokārt jādomā, kā mēs varētu atrisināt konfliktu. Un vēl ir piektais punkts sarunās, kas nav um, atrisināts, par kuru nav panākta vienošanās. Te ir runa par DDR kon uh, konceptu, tātad atbruņošanās, demobilizācijas un atjaunošanas um, jēdziens. Mēs vēlamies, lai cilvēki atsakās no ieročiem un lai viņi tiek integrēti sabiedrībā. Ja mēs atrisināsim šos uh, divus atlikušos jautājumus, tad karam Kolumbijā būs pielikts punkts. Mēs esam ārkārtīgi daudz panākuši. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai ņemtu vērā starptautiskās kopienas eh, prasības, lai mēs ņemtu vērā arī to, ko no mums sagaida Kolumbijas tauta. Eh, mūsu konstitūcija un tiesība akti ņēma vērā arī FARC prasības attiecībā uz pārējais taisnīgumu. Tieši tāda arī pašlaik ir situācija. Tagad mēs vēršamies pie pārējās pasaules, vēršamies pie Eiropas, mēs vēlamies saņemt jūsu politisko atbalstu. Šis atbalsts mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu pieņemt tos lēmumus, kas mums ir svarīgi un kas ir būtiski mieram. Mums ir jānodrošina, lai šis miers būtu ilgstošs miers, kas saglabājas ilgstoši. Man uzdevā jautājumu, kas um, notiek ar pārējām grupām, kas bija iesaistītas karā 50 uh, gadus un vēl ilgāk. Nacionālā liberācijas atbrīvošanas armija NLA, tad otrie kaujinieki, kas arī darbojas mm, Kolumbijā. Pašlaik esam slepenajā posmā. To varētu salīdzināt ar eh, FARC situāciju. Un šī iemesla dēļ es nevaru jums eh, sniegt vairāk informācijas, kādas ir mūsu attiecības ar Nacionālo atbrīvošanas armiju Kolumbijā. Mums ir jānodrošina, lai tiktu parakstīti miera līgumi ar abām pusēm. Protams, mēs to vēlamies. Jūs man jautāsiet, vai mēs varētu šīs sarunas apvienot, varētu veikt šīs sarunas vienlaicīgi ar abām grupām. Protams, jā, bet mums viss ir jādara pēc kārtas, un mēs nevaram uzreiz darboties divās frontēs. Noslēgumā gribētu teikt sekojošo. Miers Kolumbijā, ja runa tikai par Kolumbiju, uh, būs kas ārkārtējs. Konflikts Kolumbijā ir radījis postošas sekas. Ja mums ir izdevies pēdējo gadu gaitā panākt labākus ekonomiskos un sociālos rādītājus, un to mēs izdarījām uh, konflikta laikā, tad uh, tikai iedomājieties vienu, ko mēs varētu izdarīt, ja Kolumbijā būtu miers kāda būtu ekonomiskā izaugsme. Mēs varētu pielikt vēl klāt 2% šai ekonomiskajai izaugsmē, ja mums izdosies parakstīt mieru nolīkumu. Cilvēki ir veikuši aprēķinus attiecībā uz dažiem reģioniem, mēs pat varētu pielikt klāt vēl 4% punktus. Bet šeit nav runa tikai par to vien, te ir runa arī par ciešanām. Ļoti daudz uh, Kolumbijas iedzīvotāju ir cietuši, ļoti daudzi ir uh, mainījuši savas dzīves vietas, ļoti daudziem nācās pamest savu zemi, ļoti daudzi ir um, tagad dzīvo kaut kur pie pilsētām. Tas ir radījis ārkārtīgi daudz problēmu, arī garīgās veselības problēmu un tā tālāk. Tieši tāpēc mūsu cerības mm, un uh, mūsu miera izredzes mums ir tik ļoti būtiskas. Otra puse arī ir izrādījusi vēlmi sadarboties, tas man ir jāatzīst. FARC pieņēma lēmumu nākt un ar mums vest sarunas. Ļoti ilgu laiku viņi to nedarīja, taču tagad viņi to ir nolēmuši darīt, un viņu nolūki ir patiešām nopietni. Tieši tāpēc arī esmu optimistisks. Uzskatu, ka mēs varam panākt vienošanos, ja mēs eh, iesim pa šo pašu ceļu, kuru jau esam uzsākuši iet. Taču šeit vēlreiz atkārtošu, ka mums ir vajadzīgs atbalsts. Mums ir vajadzīgs atbalsts no starptautiskās kopienas. Tas ir viens no nosacījumiem, ko mēs pieprasām. Agrāk tas nebija iespējams, bet mūsdienās tas ir iespējams. Šīs process ir ārkārtīgi svarīgs. Mēģināt to darīt bez starptautiskās kopienas atbalsta nav uh, prāts. Pēdējais, ko es vēlējos teikt kādas būs miera dividendes Eiropai. Protams, arī šeit Eiropā šie rādītāji būs pozitīvi. Es nevēlos šeit runāt tikai par tādiem piemēriem kā kokaīna piegādes Eiropas pilsētām. Mēs zinām, ka, diemžēl, um, patēriņš pieaug. Diemžēl ļoti daudzās pilsētās tā ir. Otrs apstākļus ir vides apsvērumi. Kolumbija ir viena no bagātākajām valstīm pasaulē biodaudzveidīguma ziņā. Mēs esam visbagātākā valsts, ja tiek eh, pētīts biodaudzveidīgums uz vienu kvadrātkilometru. Mums ir tropiskie meži, kur biodaudzveidīgums ir jo īpaši augsts. Mums ir arī ūdens resursi. Tos nevar salīdzināt ar ūdeni citās valstīs. Un, protams, konflikts, eh, nelegālā minerālu ieguve un visas pārējās konflikta sekas rada ļoti lielas problēmas vidē. Visu to tagad var mainīt. To var izmainīt eh, ar mieru. Mieram būs arī eh, vides rezultāti, un tie mums ir ārkārtīgi būtiski ne tikai Kolumbijā, bet arī visā pārējā pasaulē. Uh, Piemēram, ja runa par atmežošanu, no tās varētu izvairīties. Jūs taču zinat, ka uh, atmežošana ir tiešas sekas eh, pieprasījuma pēc narkotikām, un mēs varētu to panākt. Mēs varētu uh, panākt uh, nulli CO2 izmešu līdz 2020. gadam. Es domāju, ka mēs varētu sasniegt šo mērķi pat pirms termiņa el único conflicto armado que queda. Tad šis miera process, un tiešām tagad uh, beigšu uzstāties, bruņotais konflikts uh, šajā rietumu puslodē tagad uh, virzās uz mieru. Mēs esam uzsākuši miera procesu. Eiropas Savienība mums šeit ir ļoti būtiska. Liels paldies par visu jau sniegto atbalstu. Vienīgais, ko es varu teikt, ir tiešām jums pateikties par visu, ko esat darījuši. Mēs tagad esam pēdējā saruna posmā, un jūsu atbalsts mums vēl, vien, vēl ar vienu ir būtisks. Šis politiskais atbalsts mums nodrošina leģitimitāti. Leģitimitāte mums ir vajadzīga, lai mēs varētu pieņemt pēdējos galīgos lēmumus, lai pieliktu punktu šim absurdajam karam starp vienu to pašu tautu. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Liels paldies, Liels paldies priekšsēdētāji. Ich glaube, dass das ein Appell war. Šķiet, ka šis aicinājums tiešām bija lielisks, un es domāju, ka jūsu aicinājums pēc atbalsta dzirde, radīs dzirdīgas ausis. Tūlīt pat turpināsim darbu. Rīz tiksimies arī ar Andu kopienas. Uh, pārstāvjiem, tāpēc es sveicu mūsu vidū Paskvāla kungu un došu viņam arī kā pirmajam vārdu. Gracias, señor presidente. Señor presidente de la República de Colombia. Priekšsādātāji, paldies. Jūs, mm, ekscelence, arī man tas ir milzīgs gods būt šeit. Priekšsādātāji, jūs jau teicāt, esmu šeit kā Andu kopienas delegācijas vadītājs. Nevēlos atkārtoties, jo zinu, ka kolēģi noteikti par daudz ko no tā runās vēlāk viedokļu apmaiņā, un tāpēc vienkārši izteikšu pāris personīgas piezīmes. Ehm, pavisam īsi gribēju pieskarties pāris aspektiem, ko jūs pieminējāt attiecībā uz situāciju Kolumbijā. Es uzskatu, ka mums būtu jāuzsver parlamentārā loma, tad, kad runājam par vīzu jautājumu. Jūs zinat, ka 29. oktobrī komiteja pieņēma ziņojumu par iespējamu izvērtējumu attiecībā uz kritērijiem, kas tagad ir tikuši iztai, iz, izpildīti attiecībā uz vīzu politiku. Tur bija virkne dažādu kritēriju, tos ir par ekonomiski rādītāji un vienkārši gribu uzsvērt to, cik liela loma ir arī šim parlamentam, jo mēs varam virzīt šo procesu uz priekšu, gūt progresu, un mēs patiešām ceram, ka šis process tagad turpināsies arī padomē. Mēs savu esam izdarījuši, un mēs varēsim izmantot šo grūdienu, šo mirkli, tā lai jau 2015. gada sākumā mēs varētu noslēgt vienošanos. To lūk gribēju teikt par eh, vīzu jautājumu attiecībā uz Schengen zonu. Es domāju, ka tas ir svarīgi arī Kolumbija nenoliedzami, tāpat kā arī Peru. Es domāju, ka visas šīs lietas, ko jūs eh, minējāt, tiešām raksturē jūsu prezid, kā prezidenta mandāta laiku ekonomikas pieaugums, eh, palielinājusies vidusšķira. Uh, Daudz progresa gūts arī attiecībā uz uzņēmēju darbību un nodrošināt labklājību daudziem lielam cilvēku slānim. Cilvēki redz, kā notiek šī pārēja no ciešanām un vardarbības uz drošību un labklājību. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, tās ir pozitīvas, būtiskas pārmaiņas. Visbeidzot, gribētu teikt, cik ļoti kvalitatīva ir šī demokrātija attiecībā uz cilvēktiesībām. Jūsu valstī nav nesodāmības, un tas ir ļoti labi, tas ir jāpiemina. Nekas tāds vairs nav pieļaujams. Turpinās dialogs, jā. Priekšsēdētāji, jā, izteikšos īsi, es saprotu, ka jūs man dodat zīmi, bet tā tad priecājos, ka ir ne tikai šāds miera process, bet nav arī nesodāmības Jūs sakat, ka vēlat aizstāt lodes ar balsojumu zīmēm ļoti labi. Tieši to arī nozīmē miera process. Un tas, ka pārk pārstāvi var sēsties, ir gatavi sēsties pie sarunu galda, tas vien nozīmē, ka jūs esat paveicis ļoti daudz, tas bija ļoti sarežģīti. Jūsu sarunu vešanas modelis tiešām ir vienkārši paraugs visām šāda veida sarunām. Tas var dot piemēru daudziem citiem jūsu pieeja dialogam tiešām ir izcila. Kolumbija jūsu vadībā ir panākusi daudz ko. Tiešām labs modelis. Lielas paldies! Gracias, señor presidente. Me permito continuar con la sesión. Priekšādātājs ļāva man turpināt vadīt šo sanāksmi, un tagad gribētu dot vārdu Delangis kungam. Kas ir referents, kas no Inta komitejas un strādā pie šī jautājuma? Langas kungs lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāja kungs. Man ir ārkārtīgi liels prieks jūs redzēt šeit atkal. Mums eh, ir bijušas vairāk kārt eh, iespējas Kolumbijā diskutēt par tirdzniecības eh, nolīkumu. Es esmu bijis gan referents, gan arī um, delegācijas vadītājs, un tieši tāpēc man šie tirdzniecības nolīkumi ir tik tuvu sirdī. Uzskatu, ka mums vienmēr ir jāvienojas par tirdzniecības nolīkumu principiem. Mums ir jāsaprot, ka tie vienmēr nozīmē izaugsmi Kolumbijai. Šķiet, ka uh, 2012. gads to arī pierādīja. Un, uh, No otras puses, nu, mums ir jāskatās arī uz um, vienošanām, uz uh, ceļu kartēm, kā mēs varētu uh, nodrošināt labāku ilgtspējīgumu. Es uh, apsveicu to, ka mēs varējām vienoties par šo procesu. Mums tagad ir konkrēti soļi stabilizācijai un dažādiem procesiem. Tad, tad pēdējo reizi es Kolumbijā biju martā, un es apsveic to, ka mēs varējām par to diskutēt tādā atklātā gaisotnē, par visu, gan par to, kas virzās uz priekšu labi un kur varbūt tie rezultāti nav tik labi, kā gribētos. Tas nozīmē, ka mēs varam turpināt iet uz priekšu pa šo ceļu un attīstīt šos procesus. Tas attiecas arī, piemēram, uz darba ņēmēju tiesību nodrošināšanu. Uh, Protams, ka miera procesam tajā visā ir izšķiroša loma. Jūs norādījāt uz vairākiem pētījumiem, eh, ka um, tirzniecības nolīgums ar miera procesu varētu uh, iegūt vēl vairāk dzīvības. Tas pats attiecas arī uz papildu izaugsmu jūsu valstī. Jūsu valsts varētu attīstīties vēl labāk. Tirniecības nolīkums ir arī uh, tāds uh, tālāks solis uz priekšu stabilizācijā, jo Šādā veidā mēs varam nodrošināt uh, labākas ekonomiskās attiecības. Es ceru, ka šādā pašā formātā mūsu dialogs virzīsies uz priekšu. Esmu arī pa cieši pārliecināts, ka miera process ir ārkārtīgi svarīgs uh, posms jūsu valsts nākotnes um, tālākajā būvēšanā. Friedriha Everta fonds vienmēr ir kritiski pētījis jūsu valsts attīstību, un šeit viņi savā pētījumā raksta, uh, Kolumbija ir izšķīrusies par mieru, tāds ir viņu um, pētījuma virsraksts. Domāju, ka tā ir ļoti svarīga ziņa. Mēs redzam, ka ar ļoti plašu aliansi mēs varam atbalstīt šos procesus tā, lai jūsu valsts neatkristu kaut kur atpakaļ. Un tieši tāpēc arī uh, Starptautiskās sirdniecības komiteja jūs atbalsta. Liels paldies, kodamais kolēģi, vēl ir pieteikšies runāt 15 runātāji, tāpēc es gribētu visus aicināt izteikties īsi. Uh, tā, lai mēs varētu dot visiem vārdu. Man ir eh, īsts paziņojums. Tā ir augstā pārstāve Angelika Morgerini. Viņa ir noteikusi uh, atbildīgo par Kosovas jautājumiem. Dod vārdu tagad Milanam Monam. Paldies, priekšādātā. Lielas paldies. Tautas partijas vārdā gribētu teikt jums lielu paldies un teikt, ka ir ārkārtīgi liels gods jūs šovakar šeit uzrunāt. Tas nozīmē, ka jums tiešām ir tādas privileģētas attiecības ar mums Eiropas Savienību. Es domāju, ka tieši jums mums jāsaka paldies par tiem panākumiem un par šīm spēcinātākajām attiecībām ar Kolumbiju. Jūs jau dzirdējāt iepriekšējais runāja par šiem daudzpusējiem nolīgumiem. Un šis teksts, jāsaka, jās, bija sākotnē ļoti pretrunīgs, bet tagad tas ir devis ieguldījumu tālāks uzņēmē darbības veicināšanai. Tāpat arī paldies jums par to, ka esat aktualizējis visas tās vienošanās, kur, piemēram, lūk, ir iekļauta pamazām pakāpeniskas izslēgšanas e, klauzula. Uh, šai nolīgumā liels paldies parlamentam, kas ir nospēlējis izšķirošu lomu, tieši tā kā kolēģi teica. Tā, lai, lūk, vīzu jautājums attiecībā uz Kolumbiju varētu tikt atrisināts. Jūs esat īstenojis ļoti svarīgas reformas. Esat pārvērtis Kolumbiju par valsti, par ekonomiku, kas ir strauja augoša, eh, pieaug labklājība, izaugsmas rādītāji ir augsti, esat ļoti strādājis pie nabadz, ekstrēmās nabadzības iznīcināšanas iznīcināšanas un apkarošanas. Tas tiešām ir vienkārši ļoti iespaidīgi. Un šo reformu garā jūs esat uzsācis jaunu procesu, ļoti ambiciozu procesu, respektīvi smiera eh, sarunas. Es ceru, ka iestādes un tostarp arī Eiropas parlaments stāvēs ar jums plecu pie plecu, palīdzēs dažādā veidā, gan finansiāli, gan citādi šai darbā. Bet vai jūs varētu mazliet vairāk pastāv, pastāstīt, ko vēlaties no mums, no mums, no Eiropas parlamenta, no Eiropas Savienības iestādēm un komisijas šajā īpašā iesaistītu šajā procesā, kādu atbalstu mēs varam sniegt. Kolumbija ir valsts, kas darbojas šobrīd ļoti aktīvi arī mm, Klusā okeāna aliansē, un te nu mēs varētu tomēr arī dot eh, kādu ieguldījumu. Kāds tas jūsuprāt varētu būt? Liels paldies! Havit kungs, paldies! Esmu ticies ar vēstnieku arī Briselē, tāpēc priecājos arī, ka jūs esat šeit, prezidenta kungs. Un es patiešām ceru, ka šīs dienas sanāksme palīdzēs Eiropas Savienībai daudz aktīvāku lomu spēlēt, mudinot virzīties uz priekšu mieru procesu jūsu valstī. Tas ir paties, tas ir visus ietvarošs un ceru, ka vainagosies ar panākumiem. Šajā garā un ar šādu sapratni, protams, ir jāsaprot, ka ir arī ļoti daudz kļūmes un atpakaļkrišanas, tāpēc gribētu izteikt tādu nelielu piesardzības noti jūsu valdībai. Vai no, no Lielbritānijas un no ASV ļoti daudz poli, politiķi arī uzstājas to, ka vajadzētu divpusēju uguns pārtraukšanas nolīgumu noslēgt. Vai jūs apsverat šādu iespēju un kas jums sakāms Eiropas parlamentam šodien par šādu variantu? Tas varētu faktiski būt tāda kā, nu, priekšgārša mieram, ko mēs tik ļoti vēlamies nodibināt. Jūs turklāt arī runājat par upurtiesībām. Es ļoti priecājos, ka izteicāties tik entuziastis, bet kā jūs labi zinat, tad pavisam nesen pirms divām ziņām divām dienām bija ziņojums par to, ka ir atkal bijuši mm, Havanā miera sarunas, bet šie upuri, kas tur ieradās, tika pakļauti nāves draudiem. Viņiem tika izteikti nāves draudi. Kas jums par to sakāms? Kāda ir jūsu spēja pārliecināties, ka upuru grupas ne tik vien eh, nu, ierodas Havanā, bet arī tiešām piedalās šajās miera sarunās? Viņu prasības par kompensāciju, lai tiktu arī uzklausītas Havanā un kļūtu par tādu neatņemamu mieru procesu daļu, kas jums šobrīd sakāms par to, kāda aizsardzība iespējams nodrošināt šo par grupu pārstāvjiem, kas šobrīd jau tiek, kā jau teicu, pakļauti nāves draudiem. Un par drošību runājot, augstā pārs, augstais pārstāvs cilvēktiesību jomā teica, ka pagājušā gadā, diemžēl, Kolumbijā tomēr bija viens no eh, vardarbīgākajiem gadiem attiecībā uz cilvēktiesību aktīvistu nogalināšanu. Jūs teicāt, lūk, eh, tikko esat sācis darbu, bet ANO ir norādījis arī uz cilvēktiesību pārkāpumiem. 95% ir šī likme. Es saprotu, ka jūs arī pats kļuvāt par upuri. Uh, tam, ka jūsu komunikācijā iejaucās val, valsts dienesti un pārķēri, pārtvēri jūsu komunikāciju. Kādas ir jūsu budžets e, cil, cilvēktiesību aktīvistu aizsardzībai, nu, tīri fiziskā veidā? Vai šis budžeta apjoms tiks arī atjaunots? Es dzirdēju, ka tas sot samazinās. Un visbeidzot, prezidenta kungs, Saikne starp veiksmīgu miera procesu un ne tikai vienkārši kompensāciju izmaksu ir jānodrošina, nodrošinot pilnīgu atskaitīšanos un mm, cilvēktiesību pārkāpumu atzīšanu. Lielas paldies, ka esat ieradušies un lai miers jūsu valstī un veiksmi šajā miera sarunu gaitā. Paldies! Koordinatoriem tiks dotas divas minūtes, bet pārējiem runātājiem tikai viena. Tālāk Čārls Tanoks, lūdzu. Paldies priekšādātāji, priecājos jūs šeit redzēt EKR grupas vārdā, apsveic jūs ar ies, ievēlēšanu šajā otrajā mandātā. Jāsaka, man joprojām ļoti silts atmiņas no apmeklējuma jūsu pilī. Toreiz e, es biju kopā ar savu delegāciju. Mēs e, ļoti iestājāmies par ES Kolumbijas un Peru brīvās tirniecības nolīgumu Un tas tika arī apstiprināts ar lielu vairākumu un izrādījies e, panākumiem bagāts. Es esmu Kolumbijas aizstāvis un draugs un apbrīnoju arī jūsu e, priekšgājēja prezidentu Dības darbu. Un arī jūs, jūs toreiz bijat aizsardzības ministrs. Tāpat laikā uh, Jums izdevās samazināt uh, eh, civilu noziegumus, civilos nodarbījumus. Daži, no, daži toreiz to uzskatīja par tādu gandrīz neiespējumu ekonomisku brīnumu šai kara uh, plosītajā valstī, bet jāsaka, jums tas izdevās lieliski. Un valsts arī, protams, ir ārkārtīgi skaisti. Priecājos dzirdēt, ka izaugsme būs apmēram 5% jūsu valstī. Jūs pat esat apsteidzis kaimiņu valsti Peru. Uh, un tas, protams, ir atzinības vērts. Īpaši atzinīgi vērtēju arī šo cerības staru, kas parādījies šai konfliktu risināšanā ar FARC. Protams, es kā konservatīvais varbūt vienīgo reizi dzīvē šoreiz vēlos jums teikt paldies par to, ka jūs vadāt šo sarunu procesu. Es tiešām ceru, ka šis miera process būs ilgspējīgs un nodrošinās ilgtermiņā būtiskas guvumus jūsu valstī. Un ir divas, divi jautājumi, ko vēlos jums uzdot. Pirmais kādas ir Bogotas attiecības ar FARC, ņemot vērā šo, eh, nu, diezgan komplicēto kaimiņu Venecijālu? Mēs dzirdējam, ka viņu prezidents reizēm pat vēl ir ļaunāks par Čavezu. Un jums taču ir bijušas tādas ļoti dažādas attiecības ar šo kaimiņu. Vai miers ar FARC atrisinās arī jūsu attiecības ar Venecuēlu? Uh, Otrs jautājums par narkotiku kontrabandu. Turpinās debats manā valstī ļoti plašā apmērā un citur Eiropā par to, vai narkotiku legalizācija, liberalizācija, un tad nerunā tikai par maigajām narkotikām kā marihuānu, būtu kaut kas vēlams. Jūs, eh, prezident, esat progresīvs domātājs. Kāds ir jūsu viedoklis par to, ka vajadzētu atteikties no narkotiku aizlieguma starptautiskās politikas ietvaros? Thank you, Mr. President. Prezident, paldies! Ārkārtīgi liels gods e, jūs šeit redzēt. Pirms vairākā gada liberāļu grupa no šī parlamenta un starptautiskajām organizācijām devās pie jums, un mēs toreiz, jāsaka, bijām ļoti iespaidoti, gan e, raugoties uz jūsu vidas politiku, sociālo politiku un, protams, arī miera sarunām. Prezident kungs. Vai jūs varētu mazliet vairāk gaismas liet par to, kā šīs miera sarunas var nodrošināt struktūrālu mieru? Jūs esat entuziasma pilns, jūs sakat, lūk, arī FARC vadība vēlas panākt mieru, bet kas ar citām teroristis organizācijām, citām politiskajām partijām, kā jūs varat panākt to, ka miers, par ko vienoties ar FARC, aptver visu nāciju? ņemot vērā arī citas teroristu organizācijas. Bet, nu, lai jums veicas, katrā ziņā vēl jums panākums. Paldies! Lielas paldies priekšādātāji! Gribu pirmām kārtām teikt jums paldies par to, ka esat šeit ieradies un mūs uzrunājat. Tiešām jūs runājat par cerībām, arī mēs uh, esam cerību pilni, ceram, ka jums izdosies iesāktais un ka jūs varēsiet turpināt iet pa šo ceļu. Gribu atsaukties arī uz genocīda jautājumu. 5000 cilvēku gāja bojā, un mēs esam ļoti nobilz, nobžījušies par cilvēktiesību situācijām, situāciju. 78 cilvēktiesību aktīvisti krituši par upuri terorismam. Sastopas ar ļoti sarežģītu situāciju, piemēram, e, tieši arotbiedrībās nav pietiekams apsardzes līmenis, ir vajadzīgas reformas tieslietu sistēmā, tās, protams, ir iesākušās, nu, un attiecības ar ANO Protams, gal galā visu šo procesu ietvaros jāņem vērā upuri. Jautājums par zemes piedarību. Tāpat arī šo paramilitāro grupējumu darbību ir jāaptur. Un, protams, ka mums jāķers problēmai pie pašas saknes, jā, nevis jāapkro tikai simptomi. Ir ļoti daudz laukiedzīvotāju, lauksemnieku grupu, kam jāpalīdz. Gribu vaicāt jums, lūko, kādas mērs esat plānojis pieņemt? Attiecībā uz izlūkdienestu struktūrām. Un to, kā tas sasaistās ar veidu, kā norisinās miera sarunas. Un visbeidzot, kad runājam ar šīm aizsāktajām sarunām ar NLA, Kā jūsuprāt tas varētu izvērsties? Un kā tas ietekmēs šo organizāciju klasifikāciju terorismā organizācijas sarakstos? Sī, sí, prezidente, eh, muchas gracias por. Priekšsādātāji, paldies. Oi, quiero agradecerle su presencia. Liels paldies. Paldies, ka ieradāties pie mums šodien. Gribu jums uzdot jautājumu par kaut ko, ko pieminēja jau iepriekš viens no kolēģiem, respektīvi par brīvās irniecības nolīgumu īstenošanu. Un šiem rezultātiem, ko tas nesis tagad vienu gadu pēc apstiprināšanas, vai mums ir bijis iespējas to apspriest ar saviem analogiem un sarunu partneriem šeit Briselē, mana grupa manai grupai ir vīzija, kas varbūt nav tik gluži pozitīva kā daudziem šitiem citiem klātesošajiem jo šobrīd brīvās tirniecības nolīgums šķiet nav īsti radījis tālāku pozitīvu ietekmu uz iedzīvotājiem, nu, ne uz kafijas ražotājiem, kas šobrīd sastops joprojām ar ļoti sarežģītu situāciju, un ir pagājis jau gads. Joprojām ir visa šī nelegālie līdzekļu naudas atmazgāšana organizētās nozīdzības kontekstā. Nav bijis arī situācijas uzlabojuma attiecībā uz valsts ieņēmumiem ir, protams, visi šie daudznacionālie uzņēmumi, kas faktiski visi ieliek savās kabatās brīvā tirdzniecības nolīguma rezultātā, un līdz ar to eh, tas mums šķiet ļoti problemātisks, un arī nodokļu jautājums tāpat. Un tāpēc, prezident kungs, vai jums ir kāds viedoklis par šo jautājumu? Vai esat veicis analīzi par eh, attiecībā uz šī nolīguma pirmā, pirmo darbības gadu, un kādi, jūsuprāt, varētu būt uzlabojumi šajā nolīgumā un tā darbībā? Muchas gracias, señor. Lies, paldies prezidenta kungs. Pirmām kārtām gribu atbildēt Milan Mona jautājumam. Jautāju, uz, uz viņu jautājumu, ko Kolumbija gaida no Eiropas? Tāpat arī atbildēt uz jūsu jautājumu par Klusā okeāna aliansi. Ko mēs gaidām un kāpēc mēs rīkojam šo Eiropas tūri? Tas, protams, ir ļoti saistīts ar to, ko vēlamies jums panākt. Vēlamies politisku atbalstu. Mums ir vajadzīgs politisks atbalsts šai laikā, šais apstākļos, kur sastopamies ar nepieciešamību pieņemt ļoti sarežģītus lēmumus. Un, protams, ka tas ir tikai loģiski, jo katru reizi, kad tiek slēgta laba vienošanās, neviena no, no pusēm nav īsti pilnībā apmierināta. Protams, ir kaut kas tāds neapmierinātības līmenis abās pusēs tas ir kompromiss gal galā, un tāpēc mums ir vajadzīgs starptautiskās sabiedrības atbalsts, lai tā stāvēt ar mums plecu pie pleca. Jo šādā veidā mēs radām precedentu. Mēs vēlamies īstenot tiesiskumu. Un vēlamies, lai tieslietu sistēma tiktu reformēta, lai tieslietu sistēma mm, tiktu atbilstīgi izveidot šai valstī. Bet tāpat laikā, protams, jāpatur uzmanības lokā arī šis mēģis noslēgt mieru. Tam ir ārkārtīgi svarīgi, tam liela nozīme. Un lūk, par klusākā aliansu runājot, nu te gandrīz kā tāda vārdu spēle. Uh, Jo, protams, ka a, ir valodas, kur Pasifika nozīmē lūk tieši mieru, mierīgumu. Un tas nozīmē, ka mēs varēsim tikt, um, cerams, arī ar aliansu palīdzību pāri šim konfliktam, to darīsim ar sarunām. Un tas, protams, um, mēs vēlamies nu, panākt arī eh, nu, tādu ietekmi uz vidi tādā ziņā, ka tagad mežos vairs slēpsies nevis lūk upuri un bēgļi, bet gan mežā mēs varēsim nodarboties ar oglekļa saglabās, uztveršanu un nu, saglabāšanu un eh, tādā veidā aizsargāt arī šo ļoti bagātīgo vidi. Un tam mums ir vajadzīga šī klusā akāņa, ja pacifiskā, pacifisma pilnā alianse. Integrācijas process eh, Latīņa Amerikā, protams, šobrīd jau ir guvis vislielākos panākumus, kā jebkad iepriekš. Ehm, jau iepriekšējā prezidenta laikā mums bija sarunas ar kaimiņu valstīm, mēs uh, redzē, runājam ar Čīles prezidentu, ar Meksiku tāpat, un visas šīs sarunas mūsu darba rezultātā tiešām ir izveidojušās par tādu sabiedroto loku. Šeit nav tādu birokrātisku slogu, šeit nav kaut kādu tādu smagnēju birokrātisku struktūru, kas šo aliansi ļautu vadīt. Nē, bet mēs nodarbojamies ar to, ka pieņem ļoti precīzi konkrētus lēmumus, un tas ļauj visām šīm valstīm vairāk integrēties savā starpā. Uh, Nu, līdz ar to varam mācīties no tām, kam ir labāka ekonomikas attīstība un tā tālāk. Nu, piemēram, Brazīlija. Mums nav jābūt konkurentiem. Mums ir kopējuši ceļš, un viņiem, piemēram, ir daudz lielāks labklājības līmenis. Mēs vēlamies padziļināt sadarbību. Tieši tādu sadarbību, kā jūs īstenojat šeit Eiropā. Vēlamies arī, kā Latīņam ir kļūt spēcīgāk, jo, protams, ka savienībā ir spēks. Un tāpēc mums arī ir šīs ļoti privileģētās attiecības Eiropas, Eiropā. Mēs vērojam jūs. Un, piemēram, na, eh, piemēram, manu mēs esam novērotāju sarakstā, un, lai izkļūtu no novērotāju saraksta un kļūtu par dalībvalstu, protams, mums ir vajadzīgs, lai miera process gūstu panākumus. Uguns pārtraukšana. Nu, te man jums pavisam atklāti jāsaka, ka nav tā, ka tā ir mana vaina, ka nav bijis uguns pārtraukšanas nolīgums. Es jau no paša sākuma sarunās centies par to runāt. Bet bija skaidrs, ka to nevar panākt, vismaz nekamēr nav noslēgušās miera sarunas. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka pieredze liecina, ar šā, ka ar šādu geogrāfisko situāciju, kāda mums valstī ir, un tas, protams, ir ļoti sarežģīti, uh, Eh, būtu ļoti grūti īstenot šīs sarunas par mieru pārtraukšanu tīri geogrāfiski, jo ir viens grupējums, tad ir otrs grupējums, lūk, šī Nacionālās atbrīvošanas ar, ar, armija, kas viņi nav gatavi visi sēsties pie viena sarunu gādu, un pieredze liecina, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Fark, jāsaka, arī ļoti kustīgi, viņi var izmantot, piemēram, eh, uguns pārtraukšanu, lai tīri militāri un tehniski aprīkotos un kļūtu spēcīgāk. To rāda pieredze. Mm, tas tādā gadījumā var kalpot kā tāda pretproduktīva motivācija. Mēs cenšamies gūt to labāko no šīs konkrētās situācijas. Eh, es, protams, tāpat laikā zinu, ka tas viss politiski man maksās dārgi, ja sākšu runāt par militāro pusi. Ir ļoti grūti cilvēkiem skaidrot, ka, lūk, mēs rūk īsti eh, Havanā runājam par mieru, bet Kolumbijā turpinās karš bet man nav ne mazāko šaubu, ka tas ir tas īsākais ceļš, lai pieliktu punktu šim konfliktam. Jo es zinu, ko vēlos panākt. Es gribu, lai šis konflikts tiktu izbeigts pēc iespējas ātrāk. Es negribu, lai tas vilktos garumā un uz nenoteiktu laiku. Kompensācijas upuriem šobrīd darām gandrīz pārcilvēcīgas lietas, lai palīdzētu upuriem. Kā jau teicu, ir pāri par 400 tūkstošu upuru, un te, lai neteikt, un izmaksas izdevumi mums ir vienkārši milzīgi. Mēs esam vienīgā valsts, kas sāk kompensāciju izmaksu upuriem pat vēl pirms ir pielikts punkts konfliktam. Katrā gadījumā tas ir tāds jau gandrīz simbolisks solis Havit kungs, vai jūs varat iedomāties, cik maksā uh, viena, mā, viena meita, cik maksā tēvs, nu tas nav tāds konstat, to nevar konstatēt skaitļos, cik kādai ģimenei ir vērts kāds ģimenes loceklis, kas zaudēts. Nē, mēs varam tikai simboliski kaut ko šajā lietā darīt. Eh, mums nesen tika publicēts kāds universitātes pētījums Kolumbijā Un tur viņi konstatē, ka tas tiešām ir tāds bezprecedenta gadījums, ka miera sarunas nav noslēgšās, bet kompensācijas jau sāk izmaksāt. Vienam procentam no iedzīvotājiem eh, jau ir izmaksāti, un tad kopā tie ir pat 14%, kam tas pienāksies, un tas ir milzīgs apjoms. Mēs, protams, turpināsim to darīt kas attiec uz tiem upuriem, kas tiešā veidā piedalās sarunās. Un tad sakiet, ko man darīt, kā lai, kā lai pie sarunu galda aicina, nezinu, 26 tūkstošu upuru, tas nav fiziski iespējams, tāpēc ir tikai upuru pārstāvi. Tāpēc atsevišķi lūk, nu, tādi neatkarīgi objektīvi e, pārstāvi piedalās šai sarunās baznīca, univers, valsts universitāte, nacionālā universitāte un ANO pārstāvi tāpat un viņi pārstāv šos upurus, pārstāv upurus, kas arī nāks klajā ar liecībām. Jo nav iespējams uzklausīt, uzklausīt 6 miljonus upuru un viņu liecības, bet ir šīs upuru grupu pārstāvības, kas tādā gadījumā var sniegt kaut kādu kopēju liecību, un tos mēs vēlamies uzklausīt cilvēktiesības tālāk. Ticiet man, Havit kungs un godātie deputāti! Kolumbijā joprojām ir milzīga nabadzība. Un mēs cenšamies īstenot eh, cilvēktiesību aizsardzību. Konstitūcijā tiek piedāvāts ļoti lielas garantijas un aizsardzība. Un mēs vairs nesam, kā jau teicu, tā pati melnākā avs šai ziņā. Bet tāpat laikā Nav jau tā, ka Kolumbija pēkšņi kļūs par paradīzes zemes virsmu, jo projām ir cilvēktiesība pārkāpama, jo projām ir slepkavības pasūtījums, slepkavības tieši attiecībā uz arotbiedrību eh, pārstāvjiem, bet, nu, jāsaka, tas incidents skaits tomēr katru brīdi samazinās. Un tas nav, un, un tas, protams, ir pozitīvi. Protams, ka ir šie paramilitārie grupējumi, tāpat mēs nevaram tos visus apturēt. Viņi ir spēcīgāk atsevišķos sektoros, tā ir realitāte. Un, protams, ka mēs cenšamies um, uzsākt kriminālu vajāšanu pret daudziem, katrā iespējamā gadījumā, tieši tad, kad kaut kas tāds ir noticis. Kāds man prasīja, kāpēc ir samazināts budžets cilvēktiesība aizsardzības uh, jomā, cilvēktiesība aktīvistu aizsardzības jomā. Mm -hmm. Vai, piemēram, arotbiedrību pārstāvjiem mana atbilde ir tāda un skaidra. Mēs esam samazinājuši uh, līdzekļus arī daudzos citos sektoros, citās jomās. Un samazinājies arī pieprasījums pēc šādas aizsardzības. Un, nu, diemžēl gan, eh, jā, un, un tāpat laikā jāsaka, tieši šajā jomā budžeta samazinājums ir bijis salīdzinoši mazāks nekā citur. Bet, nu, tāpat laikā, nu jā, resursi ir tieši tik ierobežoti. Mums nav, nezinu, cik daudz cilvēku, kas var bruņu mašīnās braukāt visus aizsargāt mēs cenšamies kaut kā racionalizēt, sistemizēt šo aizsardzību. Ticiet man, mēs darām visu iespējamo, mēs piešķiram aizsardzību tiem, kam tā ir vajadzīga. Tā nu, ka kungs. Paldies, paldies par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Par narkotiku tirniecību runājot un politiku, kas ar to saistīta. Pirms vairākiem gadiem, šķiet pirms trim gadiem, kad es pirmo reizi kļuvu par republikas prezidentu, es eh, uzzināju, ka pasaulē pat ļoti interesē šā narkotika problēmas risinājums. Kolumbija Um, un te runāju tādu morālu autoritāti, ir tā valsts, kas ir visskarbāk maksājusi uz šīs planētas par šo briesmīgo um, lietu. T tik daudz um, cīniņas un kar karš, kas tika pieteikts narkotikām, ano, bet mēs esam zaudējuši ļoti daudz, esam zaudējuši labākos žurnālistus, politiku, tiesnešus, kas ir gājuši bojā apkarojot šos karteļus. Mums ir izdevies daudz no tiem apkarot, iznīcināt. Daudz, kur esam uzvar, uzvarējuši, bet asins ir daudz izlietas. Un, protams, ka joprojām notiek arī narkotiku audzēšana. Bet, nu, lūk, šeit esmu uh, skatos uz saviem ministriem, un tā, tā viņš šķiet, ka pamazām tomēr situācija uzlabojas. Un, protams, ka ir arī nenoliedzams tas, ka kamēr kokaīns tiks patēlēts Ņujorkā, Londonā un tā tālāk, vienmēr atradīsies kāds, kas vēlēsies to piegādāt, piemēram, no Bogotas. Jau 40 gadus kopš ANO pasludināja šo karu pret narkotikām, nu tas nozīmē, ka mums ir jāredz, kur ir arī pie, e, pie, pieprasījums. Tas ļaus uzlabot situāciju, un tāpēc es. Um, e, Ameriku Savienībā atbalstīt diskusijas par šo jautājumu. Un tas, protams, arī tiks apspriests 2016. gadā pēc mana ierosinājuma, bet ir vajadzīga jauna sākotnēja pieeja, varbūt pat visā planētas līmenī, jo nav tā, ka viena atsevišķa valsts var pilnībā apkarot un rast risinājumu narkotiku problēmai. Visa veida vienpusēja rīcība var būt tikai un vienīgi ar ierobežotām sekām. Tas nav iespējams. Nav iespējams. Eh, piemēram, man pateikt kaut kādiem lauksaimniekiem, kas pazaudējuši iztiks līdzekļus, ka lūk, jā, tagad viņi nedrīkstēs neko darīt, jo viņi audzē marihuānu. Un tāpat laikā es nezinu, kaut kur Kolorādo var šo pašu marihānu eh, nelegāli nopirkt. Un tāpēc problēma atkal jāliek uz sarunu galda vispasaules diskusijās, jo tā citādi tā vienkārši neuz, jo ja tā kaut kur samazināsies, citur tā atkal pienāks. Attiecības ar Venecuēlu. Tas ir mūsu liels un uh, sarežģīts kaimiņš, jā. Un es esmu, jāsaka, uzsācis tādu kā reālu politiku attiecībās ar šo valsti. Eiropa ļoti labi to pazīst šādu politiku. Tas ir mūsu kaimiņš, tas nenozīmē, ka mēs uz visām lietām skatāmies vienādi, mums ir dažādas pieejas daudz kur, mums ir atšķirīgi attīstības modeļi, bet esmu pārliecināts, ka mums var būt labas attiecības nākotnē starp abām šīm eh, valstīm un arī ar citām valstīm pasaulī, ja varēsim respektēt šīs atšķirības un ja domstarpības risināsim diplomātiskā kārtā nevis tikai kaut kādos plašsaziņu līdzekļu izkliedzienos, kā tas līdz šim ir noticis. Mani tur tik pasludināja par tādu kā valsts ienaidnieku, Čaves to darīja. Un jau sen, sen viņam bija šāda veida izteikumi, bet tad, kad mani ievēlēja par prezidentu, tad es sapratu, ka tas neko nedod, tas ir eh, tikai, tam nav nekādas saistības ar tām domstarpībām, kas ir mūsu starpā. Un tagad mums ir izdevies uh, nu, nonāk pie tādām krietni labākām attiecībām. Un tas, protams, nāk par labu abām valstīm un reģionam kopumā. Man jāatzīst, ka arī Čavis nospēlējis svarīgu procesu, lai uzsāktu šo samierināšanās procesu. El señor eh, Van Balen. Eh, so... Van Dālena kungam atbildot. Tātad eh, par šo jautājumu. Eh, cik tālu iespējams nodrošināt eh, struktūrālu mieru? Nu, jāsaka, ka politiskā līmenī ir atzītas noteiktas grupas, piemēram, FARC, ir arī citas paramilitāras grupas, kuras savukārt nav iesaistījušās nekādu veidu dialogos. Mēs vienkārši ar tām cīnamies, darām to pietiekami efektīvi, un es varu uh, sniegt jums savu pārliecību par to, ka tas turpināsies, tas nebeigsies runājot par jau pabeigtajiem procesiem, ehm, kaut kas varbūt ir palicis, kaut kādas paramilitāras grupas kaut kur vēl ir aktīvas, taču mēs veltām visus nepieciešamos resursus, lai visas šīs te bandas un paramilitārās grupas, lai to aktivitātes vienkārši apturētu un izbeigtu. Un uh, Eh, var jau gadīties, ka kaut kādas grupas centīsies strādāt tā kā LRA un FARC paspārnē, bet eh, mēs tās atpazīsim un es eh, varu apliecināt, ka mēs turpināsim cīnīties ar tām. Un tad, kad FARC paziņoja par uguns pārtraukšanu vienpusēju, tad tas tika respektēts un tas parāda mm, to, kā organizācijā šī te uh, komandas struktūra nav sagrauta. Tālāk bija jautājums par spiegošanu. Nu, te es varu atbildēt ar pretjautājumu. Kā jūs, piemēram, varat kontrolēt hakerus Eiropā? Ja jūs zināt, atbild lūdzu pasakiet man, es labprāt arī zinātu, kā to izdarīt. Es šorīt es lasīju rakstu Financial Times, uh, par par hakeru aktivitātēm. Un es pats eh, esmu bijis eh, par hakeru upuri, mans personiskā, man ielaucās manā personiskajā uh, kompjuterā, manos ēpastos, nu, tur gan nekā tāda, nu, pārāk uh, kutelīga nebija. Bet, nu, paldies par šo jautājumu. Es domāju, tas ir saulēcīgs. Es domāju, ka man nav uz to atbildes pagaidām. Tālāk jūsu jautājums par EFTA. Uh, Uh, nu, es nezinu, mums varbūt ir dažādas pieejas, varbūt mēs nākam no dažādām filozofijas skolām, tad, kad mēs runājam par uh, brīvo tirzniecību, es ticu brīvajai tirzniecībai, jūs skarat arī kafijas uh, jautājumu. Un par to, ka kafijas audzētājiem ir uh, grūti laiki, nu, tas jau nav brīvās tirzniecības uh, nolīguma, uh, teiksim, tā nav nolīguma vaina, eh, tas ir, tādi ir laiki. Piemēram, Brazīlijā sausums izraisīja cēnu pieaugumu, bet Kolumbija nespēja šādā situācijā palielināt eh, strauju savu kapijas eh, ražošanu. Uh, bet mūsu kafijas ražotājiem ir ļoti grūti piekļūt tirgiem, tāpēc es esmu brīvā tirgus piekritējs un esmu pārliecināts, ka valstis, kas eh, sako brīvā tirgus modelim, attīstās daudz ātrāk nekā tās, kuras to nedara, un es domāju, ka Kolumbija šī sakarā ir ļoti labs piemērs. Eh, klusā okeāna alianses valstis, eh, tātad pieredz eh, lielāku, eh, straujāku attīstību nekā tās valstis, kurās eh, ir slēgtas ekonomikas. Mēs uzskatām, ka brīvais tirgus nodrošinās cilvēku labklājību un izaugsmi. Tā mēs skatāmies uz šiem jautājumiem. Priekšsētētāji. Es eh, ceru, ka esmu spējis atbildēt uz eh, parlamentu deputātu jautājumiem. Lielas paldies, prezidenta kungs. Eh, jā, pieteicās runāt ļoti daudz runātāju. Īsnībā mm, daudzi spāniski runājošie netika pie vārda, taču mēs jau esam pārsnieguši sev atvēlēto laiku un ņemot vērā, ka uh, prezidenta kungs nevar šeit palikt uz mužīgam laikiem, mums šeit būs jāliek punkts mūsu diskusijā. Liels paldies par šīm debatēm, mēs ļoti priecāsimies tās arī turpināt. Liels paldies arī ārlietu ministra kungam, kurš eh, ieradās pie mums. Un eh, varbūt jūs varētu tomēr eh, palikt sēdēt uz dass Sie vielleicht äh, bei nächster Gelegenheit. Uz saviem krēsliem. Palieciet lūdzu savās vietās. Es eh, gribētu teikt, ka mēs labprāt padziļinātu mūsu tālākās attiecības. Es gribētu vēlēt jums eh, veiksmi jūsu turpmākajā darbā. Es ceru, ka miera process virzīsies uz priekšu pozitīvi un arī saglabāsies, netiks pārtraukts. Mēs mēģināsim sniegt jums visu vajadzīgo atbalstu.